The second uh, announcement. Un otrs paziņojums. Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas uh, par to, ka Eiropas parlamentā ir ievēlēts Žaks Kolomjē, un viņš uzsāks savu darbību otrā, sāc savu darbu 2. februārī, aizstājot Eduardu Ferrandu. Sveicam mūsu vidū jauno kolēģi un uh, norādu, ka viņam ir visas tiesības, kas izriet no reglamentā noteiktā. Nu, tagad varam ķerties pie balsošanas. Uh, point of order. Yes, um... Korbina kungs. Mēs runājām par Eiropas investīciju banku. Uh, bet neesam pārunājuši to, ka 35 miljardi pienāks apvienotajā karalistē. Mēs vēlamies atgūt šos līdzekļus. Un vispār, ko tiek runāts, tam vispār nav nekādas jēgas par to visu. Ir jā,